Šo paziņojumu pauž savus kolēģis Kristīnas Georgievs vārdā, kas ir Eiropas komisāre starptautiskai sadarbībai, humanitārai palīdzībai un krīžu reakcijai. Kādēļ viņas vietā, tas ir diezgan skaidri saprotams, komisāra Georgieva eh, vakardien devās uz Čīli 10. martā, lai apmeklētu reģionus, kuras ir skāras nesenā zemstrīts un lai e, pāraudzītu e, Eiropas civilās e, palīdzības ekspertu darbu šeit uz vietas. Tūlīt pēc ierašanās Santiago komisāra Džordžieva devās uz reģioniem, kuras viskarāk smagāks skāra zemstrīts un tsunami, koncepcionu, talka un reģionu. Viņa tikās ar daudziem partneriem, monitorings un informācijas centru Benko, un viņas divpus, viņiem bija viņa divpusējas sarunas ar uh, vietējām Čīles vārs iestādēm. Eh, Komisāri Džordžieva arī pārstāvis prezidentu Barozu, eh, Sebastian um, ehm, Pinēras inaugurācijā, kas notiks šodien. Uh, smagā zemstrīce un tā sakošais tsunami, kas skār Eh, Čīlī eh, 27. Eh, februāra sestdienas agrā rītā ir smaga traģēdija. Pēc jaunākiem skaitļiem vismaz 528 cilvēki ir gājuši bojā, un šis skaitlis vēl tiek gaidīts, ka pieaugs vairāk nekā 2 miljoni cilvēki ir kaut kādā veidā skarti. Infrastruktūras posjumi ir milzīgi, pusmiljonu mājokļi ir smagi postīti. Eh, Viceprezidenta eh, komisijas Kathy Ashton augstā pārsā ir eh, tajā pašā dienā vien piezinīja Fernandes esam, lai paustu mūsu atbalstu un līdzjūtību. Tiklīdz zemstrīce izcēlās, cilvēks aizsardzības mehānisms tika iedarbināts, un tas uzreiz uh, attiecīgām valstīm uh, raidīja attiecīgu uh, trauksmes signālu. Novērošanas centrs MIC visu laiku darbojās, lai paustu ziņojums par zemstrīces smagumu un tā iedarbību, kā arī uh, tik koordinēti eh, ātrās reaģēšanas spēku. Eh, komisāra Džodžieva devās turp eh, uz krīzes centru, lai operācijas vadītu. Daudzas ES valsts ir MIC piedāvājušas savu palīdzību, gan personālu, gan aprīkojumu, kas jau nosūtīts uz Koncepcionu no Spānijas, Vācijas, apvienotās karalists, finansējums no Somijas, apvienotās karalists Nīderlandēm un uh, pie eh, tiltu, eh, telšu un citu veidu aprīkojumu eh, piedājumu no Slovākijas, Zviedrijas, Austrijas, Bulgārijas. Un šī palīdzība ir pieņemta no Čīles varas iestāžu puses. Komisijas ātrās rēģēšanas katastrofa sistēma Briselē tūlīt pat tika iedarbināta, kā arī Managosā tā sāka darboties. Ātrās rēģēšanas spēki tika e, kontaktēti un e, e, tik gādāts par to, lai tie tiktu nosūtīti uz uh, zemstrīces reģionu, uh, cik ātri vien iespējams. Jau svētdienas rītā uh, visi šie pasākumi tika iedarbināti. Tagad ir noslēgta humanitārās palīdzības nolīguma ar četrām aģentūram. Uh, Telekom eh, sans frontier no Francijas, kas sniedz uh, ārkārtas telekom pakalpojumus, Spānijas sarkanais krusts, Vācijas sarkanais krusts, uh, kas sniedz uh, mājokļus, uh, ūdeni, tīru ūdeni un uh, pamat uh, mātrības līdzekļus. Uh, 1. Eh, martā, pirmdienā eh, jau humanitārās palīdzības sniedzēji ieradās pirmie eh, Čilē, sarīkoja tikšanās ar partneriem divi, vēl komandas locekļi nākamā liet, dienā ieradās un piektais daždienas vēlāk. Civilās aizsardzības mehānisms komanda, kurā ir seši eksperti, tagad arī ir ieradusies Čilē. Četri darbojas zemstrīkts reģionā, Koncepcionu un divi ir pat labam Santiago novietoti, kas eh, no turienes uh, uztver sakars ar varas iestādēm un koordinē sakars ar dalībvalstīm. ES humanitāras palīdzības eksperti uh, kopā ar OTKO un vairākām apvienoto nāciju aģentūrām uh, veic savu darbu skatījos reģionos. Paldies! Paldies, komisārkungs! Tagad došu vārdu politisko grupu vārdā runājušiem. Pirmā būs Stiflers kundze EPP vārdā lūdzu. Paldies priekšsēdus kungs, paldies komisāru kungs, dārgie kolēģi. Kā jau nu pat izskanēja, Čilas zemstrīce bijusi ārkārtīgi smaga, proti vēl smagāka nekā jau iepriekš paredzētais tsunami uh, ir daudz cietušie, daudz bojā gājušie, taču eh, atrās rēģēšanas un atrās brīdināšanas uh, sistēma darbojas ļoti labi un tā novērs papildus uh, upurus, un par to mēs varam priecāties. Eiropas uh, senības atrās rēģēšanas spēki arī ir izrādījušies ļoti efektīgi. Uh, efektīvu un uh, ir parādījuši spēju ātri rēģēt. 3 miljonu palīdzības eh, eh, apjoms pirmajām vajadzībām uzreiz ir eh, aktivizēts, eksperti devušies tūlīt pat uz reģionu, lai noteikti vajadzības. Es īpaši apsveicu komisāru Džordževas kundzi ar viņas ātro un izlēmīgo reakciju vakardien dodoties uz notikumu vietu. Šāda veida katastrofas Eh, ir, protams, eh, novēršamas arī ar profilaktiskiem pasākumiem eh, celtniecības teritoriālas plānošanas jomā. Šie aspekti ir ņemami vērā arī attīstības sadarbībā, tādējādi mazinot šādu katastrofu seks. Tagad Muņas Deurkiza kundze socialistu vārdā divas minūtes. Paldies, priekšsēžu kungs! Vispirms es vēlos runāt eh, jauktās parlamentāras komitejas EP un Čīles parlamenta vārdā eh, un paust tātad solidaritāti mūsējo ar Čīles tauti un tās valdību eh, zemstrīces briesmīgo seku sakarā. Arī līdz vakardienai vēl bija tādas mazākas zemstrīces, kas sakoja lielajai, un divi miljoni cilvēki ir skārti, īpaši skārts ir Mempampučī. Uh, um, iedzīvotāji, kas ir trijos no četriem reģioniem. Es gribētu paust īpaši mūsu atzinību tām personām, kuras glābšanas un palīdzības darbos ir piedalījušās. Situācija, ar ko viņi saskarās, bija ļoti sarežģīta. Mēs esam arī pateicīgi par Čīles valdības ātro un izmēlēmīgo rīcību lai mazinātu šī briesmīgo postījumu sekas. Eh, tiešām ir nopostīts daudz, eh, daudz mājokļu, palīdzības apjoms, kas ir nepieciešams, ir liels, un tomēr Čilē ir ļoti labas attiecības ar kaimiņu valstīm un citām valstīm, tas atvieglo palīdzības sniegšanu. Es pateicos ar jaunajam prezidentam Piņēram, gribētu arī viņam paust eh, mūsu atbalstu, un es ceru, ka arī viņš aktīvi sāks darboties. Čile ir valsts, kura bauda ļoti labas attiecības ar Eiropu un būs nepieciešama eh, nopietna finanšu līdzekļi, lai eh, veicinātu šīs valsts jauncelsmi. Šie līdzekļi arī mums būtu jāatlicina Čīlē. Tie ir vajadzīgi tai, viņai ir vajadzīga šī starptautiskā palīdzība. Eiropas attīstības banka ir parakstījusi nolīgumu ar Čīlu, lai piedalītos valsts atjaunotnē Eiropas Savienības Spānijas uh, prezidentūras vadība ir koordinācijas mehānismu iedarbinājis priekšsēdz uh, eh, lūdzu runātāji mazliet uh, piebremzēt runas ātrumā. Tātad ir paredzēts, ka komisija uh, starptautiskai sadarbībai uh, drīz dosies uz šo valsts. Mēs ceram, ka uh, šī e, komisija e, tiešām apmierinās Čīles e, vajadzības, cik nu tas ir iespējams. Paldies! Tagad mādāma Bilbao Bana, Varandika divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēžu kungs! Solidaritāte ar katastrofas skartu valsti kā Čīli Par to jau daudz eh, mēs dzirdējām šodien no Eiropas komisijas puses. Es pati esmu basku tautības 19. gadsimtā un pēc tam eh, politiski iemeslu dēļ Spāņi ir izceļojuši no šī reģiona, un līdzīgi arī ir bijis Čīlē eh, liktenis. Es priecājos par Eiropas Savienības ātro reakciju, ka 3 miljonu palīdzība ir eh, ļoti ātri mobilizēta. Mēs arī apsveicam augsto pārstāvu un komisārs kundzi par izlēmīgo reakciju, ka viņa jau vakardien devās uz šo reģionu. bet eh, paldies arī organizācijai EHO un citām organizācijām. Es domāju, ka arī dažādo palīdzības organizācijas sadarbība darbojas labi. Eiropa ir parādījusi, ka tā spēj izrādīt solidaritāti globālā līmenī, sadarbojoties arī ar citām reģionu valstīm. Kārtīgi reiz esam parādījuši, ka ir iespējams politiski vienprātīgi rīkoties, darīt, rīkojoties darīt to ātri un izlēlīgi. Tātad vēlreiz gribu apsveikt jauno komisāri par viņas nekavējošo rīcību. Savas politiskās grupas vārdā es gribētu paust arī savu solidaritāti un atbalstu visiem, kas ir piedalījušies palīdzības sniegšanā, izteikt līdzjūtību katastrofas skatījām ģimenēm, īpaši 28 spāņu ģimenēm, kas ir tikušas skārtas. Es gribētu sacīt, ka mums vēl būs iespēja uz vietas aplūkot, kā mūsu palīdzība iedarbojas Dienvidamerikas tālākai attīstībai, tā būs nozīmīgi. Nedrīkst būt tā, ka reģiona eh, ekonomiskā un sociāla attīstība tika piebremzēta. Tagad Romedo Roevas kungs. Paldies! Es gribētu pievienoties iepriekšējai runātājai. Tagad ir ļoti svarīgi paust Eiropas solidaritāti Čīles tautai un arī varas iestādēm. Un uh, vēl noteikti ir svarīgi atgādināt, ka tā kā tas bieži šādos gadījumos uh, um, ir jāatgādina tātad, ka dabas katastrofas vienlīdz smagas kar gan nabadzīgos, gan bagātos. Bet, protams, vienkāršie iedzīvotāji no tām eh, cieš visvairāk. Mums ir jādara viss, lai atjaunotu eh, izpostītos reģionus. Ir jādomā ne tikai par eh, šiem te atraušanas pasākumiem, uh, pēc šādām katastrofām, bet eh, daudzkārt ir jādomā arī par tādiem struktūrāliem jautājumiem. Un šeit, komisāra kungs, ja atļausiet, gribētu uzdot jautājumu. Um, man ir konkrēts eh, jautājums par eh, stratēģijas dokumentu, kas Eiropas Savienībā ir ar Čīli. 41 miljonus eiro ir uh, paredzēta līdz 2013. gadam. Cik daudz no šīs naudas tiks izmantots, lai stiprinātu infrastruktūru? jo īpaši eh, ceļa un transporta infrastruktūru. Cik liels apjoms uh, naudas tiks izmantots, uh, lai um, atjaunojot ēkas šajā valstī, sagatavotu to nākotnes iespējamām zemestrīcēm, lai tā neciestu tik vairs. Tātad cik liels līdzeklis tur ir paredzēts? Paldies. Tagad Porēbis kungs lūdzu. Okay. Um. Paldies, e, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Semestrīcei bija daudzi upuri, daudzi gāja bojā, daudz palika bez mājām. Pēc zemestrīces Čīlē mēs gribētu paust savu solidaritāti šai valstī, un mums ir jāatceras, ka cilvēkiem e, šajā valstī joprojām nav pietiekama pieeja tīram ūdenim un citām pamat eh, vajadzībām. Ir arī uh, marodieri, kas izlaupa veikals un mājas šajā valstī, tātad mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai pastieptu palīdzīgu roku cilvēkiem Čīlē. Un mums ir jānodrošina, lai šie te marodieri tiktu sodīti. Uh, Man ir prieks, ka mēs izmantosim solidaritātes fondu, lai palīdzētu Čīles iedzīvotājiem, bet jāatceras, ka ir tik attāls valstis šajā, attāls vietas šajā valstī, ka tām vispār vēl nav piegādāta nekāda palīdzība. Mums ir vajadzīgs kaut kas vairāk, ne tikai finansiālā palīdzība. Mums ir jāuzlabo atbalsta mehānismi visām valstīm, kuras cieši no dabas katastrofām. Uh, Tas ir eh, ļoti labi, ka mēs varam parādīt savu solidaritāti, bet bieži vien tie ir tikai vārdi, mums arī nākotnē ir praktiski atbalsts šī valsts. Paldies tagad provēras kungs, lūdzu. Paldies priekšsētētāji. Paldies, un eh, man prieks, ka jūs eh, esat atveseļojies tik ātri. Tad es arī gribētu paust solidaritāti visiem, kas cieta no šīs dabas katastrofas. Uh, joprojām cilvēki atrodas eh, traģiskās situācijās, notiek zemestrītas, un šādos gadījumos, kad ir bijuši milzīgi postījumi, kad ir simtiem bojā gājušo, ir pēc iespējas ātrāk jāiedarbina civilās aizsardzības mehānismi, ir pēc iespējas ātrāk jāsniedz palīdzība. Eiropas Savienība rīkojās saulaicīgi Čīlē, bet ir svarīgi sadarboties arī ar vietējām varas iestādēm, lai Eh, efektīvāk palīdzētu cilvēkiem. Šorīt izlasīju eh, avīzē, ka palīdzības preces, kas tiek eh, sniegtas no ANO Somālijai, ka liela daļa no tām nolaupījušas bruņotās bandas, un tāpēc es gribētu aicināt gan uh, valsts palīdzības, gan privātās palīdzības uh, Uh, sniegšanas laikā nodrošināt caurskatāmību, lai palīdzību tiesām sasniegtu tos, kam tā ir vajadzīga. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka uh, šo te uh, palīdzību ļaunprātīgi izmanto. Un jo īpaši, ja palīdzība tiek sniegta tālām, attālām valstīm, ir ļoti būtiski nodrošināt, lai tā nonāktu pie cietušajiem. Paldies, tagad Dots kundze. Paldies, priekšsādētāji. Mūsu uh, cilvēki, iedzīvotāji priecāsies, ka mēs palīdzam Čīlē, viņiem tas ir labs jaunums, eh, mums eh, visus aizkustina viņu eh, ciešanas, bet es tomēr gribētu parunāt par tādiem viskārīgākiem jautājumiem, kas ir saistīti ar komentārās palīdzības stratēģiju. Eiropas komisija saka, ka ir, tā ir viens no lielākajiem komentārās palīdzības donoriem mandātā. Uh, ir um, minētas tādas lietas kā Uh, dzīvību glābšana un uh, palīdzības sniegšana dabas uh, katastrofu gadījumā. Tie ir tādi labi mērķi, un tomēr tā nav komisijas nauda, kas tiek izmantot. Tā ir britu, vāciešu, franču un faktiski nauda no visām 27 nacionālām valstīm. Un tagad ir ekonomikas krīze, un visām valstīm būtu jāsaņem kaut kas, kaut kāda atzinība par saviem pūliņiem varbūt vajadzētu tiešām atzīt uh, un atzinīgi vērtēt uh, tos, kas uzņemas uh, upurus. Tie nav birokrāti Briselē, tie ir ierīnas iedzīvotāji mūsu valstīs, kas nes šos upurus. Šīm valstīm ir vajadzīga mūsu palīdzība, bet ne tikai šādās krīzes situācijās, bet arī mūsu palīdzība veidojot uh, stabilas demokrātiskas struktūras un veidojot spēcīgu pilsonisko sabiedrību. Šīm tautām ir vajadzīga mūsu palīdzība un mūsu godīgums, norādot uz politisko režīmu kļūdām, lai nodrošinātu, ka vienkāršie cilvēki varētu izkļūt no nabadzības. Paldies tagad Papa Nikolau kungs, lūdzu. Aizstu, Paldies, priekšādātāji. Šīs nesenās dabas katastrofas, zemestrīce Čīlē, kas sekoja pavisam neilgi pēc katastrofas Haitī, ir novedusi pie tūkstošiem dzīvību zaudēšanas un lieliem bojājumiem infrastruktūrā, it īpaši Koncepcionas reģionā. Tieši tāpēc es vēlētos paust savu solidaritāti šīs dabas katastrofas upuriem. Mums ir jāpalīdz šai valstī, jo mūs vieno draudzības saites. Tā ir arī viena no spēcīgākām ekonomikām šajā reģionā. Un tieši tāpēc, tieši šīs draudzības vārdā, mums ir īpaša parlamentārā komiteja ar Čīli. Asociācijas nolīgums stājās spēkā 2005. gadā. Saskaņā ar šo nolīgumu notiek ekonomiska un politiska sadarbība. Tajā pašā laikā mēs veicam arī dažādus kopīgus pasākumus. Eiropas eh, komisijā ir strateģiskās attīstības plāns eh, Čīlē. Tas ir paredzēts periodam no 2007. līdz 2013. gadam un pārēdz iespējas Latīņa Amerikas valstīm izmantot dažādus fondus tematiskām un reģionālām programmām. Tas nozīmē, ka mums ir jāsniedz atbalsts nekavējoties. To, ko komisija šodien pauda, to var tikai apsveikt, taču mums vajadzētu uzsvērt, ka mums vajadzētu mēģināt novērst sekas, mums vajadzētu palīdzēt rekonstruēt infrastruktūru šajā valstī. Tieši tāpēc mums ir jāparedz attiecīgie finanšu līdzekļi šim nolūkam. Lielas paldies, nākamais runātājs Gerēro kungs. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām es vēlētos paust savu solidaritāti Čīles iedzīvotājiem. Šī solidaritāte tika pausta arī Haiti, Turcijas un Peru iedzīvotājiem, kas arī ir cietuši no dabas katastrofām nesenā pagātnē. Solidaritāte ir viena no īpašajām īpašībām Eiropas Savienībā, un mums vajadzētu to stiprināt arī nākotnē. Par laimi, Čīle ir valsts, kurai ir pietiekama kapacitāte, lai tā varētu stāties pretī šādas dabas katastrofas sekām, taču citur pasaulē tā nebūtu nav. Es vēlētos atsaukties uz Eiropas Savienības stratēģiju humanitārai palīdzībai. Mūsu reakcija varētu būt efektīvāka, ātrāka. Mums ir jāņem, jāpieņem pareizie lēmumi, mums ir jāiet pareizajā virzienā. Kas tad ir šis virziens? Es uzskatu, ka ir vajadzīga labāka koordinācija starp dalību valstīm. Mums ir vajadzīga sadarbība starp humanitārām aģentūrām un attiecīgām institūcijām Eiropas Savienības dalību valstīs. Mums ir vajadzīga koordinācija arī starp Eiropas Savienības un visas pasaules eh, humanitārās palīdzības organizācijām, īpaši es gribētu šeit uzsvērt ANO organizācijas. Mums ir jādomā arī par civilās palīdzības sniedzējiem, ir jānodrošina, lai mēs varētu palīdzēt civiliedzīvotājiem, taču tajā pašā laikā mums ir jābūt neitrāliem un neatkarīgiem lai mēs varētu sniegt uh, humanitāro palīdzību saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Ja mēs vēlamies, lai šī humanitārā palīdzība būtu viens no mūsu svarīgākajiem pasākumiem mūsu ārlietu pasākumos, es uzskatu, ka mums ir vajadzīgs vairāk līdzekļu. Ja mēs paskatāmies uz nesen publicēto ziņojumu, mēs redzam, ka ir Eiropas Savienībā vēlme doties šajā virzienā. Tieši tāpēc mums ir vajadzīga labāka un ciešāka sadarbība starp humanitārās palīdzības un attīstības politikām. Lielas paldies, nākamais runātājs Higīnce kungs. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es piekrītu visam, ko, uh, kas tika teikts par ātrāku palīdzību. Jāsaka, ka mani sākotnēji šokēja tas, kad es dzirdēju, ka uh, Eiropas Savienība Aštonas kundze eh, sniegs 3 miljonu palīdzību. 3 miljoni nav nekas, ja mēs paskatāmies uz šiem lielajiem postījumiem šajā valstī. Pirms četrām nedēļām mēs spriedām par Haiti. Šodien mēs spriežam par Ksintijas vētru Eiropā, un tagad mēs eh, spriežam arī par eh, Čīles uh, zemestrīces postījumiem, kas notika pirms apmēram divām nedēļām. Un tad ir mums jāatcerās arī šis pēcgrūdienis 6,6 balvu stiprumā. Uh, mēs redzam, kādas ir sekas, mēs redzam, kāda ir statistika. 500 tūkstoši mājokļu, ja pusmiljons māju ir izpostīti. Šīs mājas ir jābūvē no jauna, tieši tāpēc ir vajadzīga praktiska palīdzība. Apmēram 540 cilvēku ir miruši, un uh, varbūt būs vēl vairāk upuru. Tā ir milzīga dabas katastrofa. Mēs domājam, mēs redzam, ka šeit uh, ir vajadzīgi 20 miljārdi eiro. Es domāju, ka mums vajadzētu paaugstināt mūsu finansiālo palīdzību. Mēs zinām, ka Lisabonas līgums Sīrijā tika noraidīts, bet mēs uzskatām, ka ir vajadzīga neka, nekavējoša humanitāra palīdzība dabas, dabas katastrofām. Mēs uzskatām, ka e, Čīlei mēs neesam pietiekami palīdzējuši. Es domāju, ka mums patiešām ir jāsāk rīkoties. Pirmkārtām ir vajadzīga praktiska palīdzība, pirmkārtām nauda, otrkārt trī, tīrs ūdens, treškārt atjaunot elektrības piegādi. Un pēdējais, protams, ir jānodrošina ekonomikas atvesaļošanās. Liels paldies, Higinsa kungs, tagad brīvā mikrofona procedūra. Redzu, ka Dievs Demērs kungs vēlētos ko teikt. Paldies, priekšsēdētāji! Es runāju ar senatoru Jorge Pizarro kuru nesen ievēlēja par senāta prezidentu. Un viņš kopā ar Piņēras kungu tiks šodien piedalīsies inaugurācijā. Mēs runājām par rekonstrukciju, un es gribētu uh, sveikt arī uh, prezidenti Bašelē par to, kā viņi rīkojās šīs krīzes situācijā. Es vēlētos paust savu solidaritāti Čīles iedzīvotājiem zemestrīces postījumi un cunāmī postījumi Koncepcionas un Valparīso reģionos patiešām ir briesmīgi. Es ceru, ka Čīles iedzīvotāji tiks galā ar šo briesmīgo situāciju. Viņiem tas ir izdevies arī agrāk. Es vēlreiz gribētu paust savu līdzjūtību un solidaritāti šai valstī. Lielas paldies! Melcerkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēžkungs. kungs 8,8 stipra zemstrīce bija eh, un tā nav arī liels podījums jāpiekrīt koncepcijons eh, mēra kundzei. 24 stundas tā ir mūžība cilvēkam, kas eh, guļ zem gruvešiem. Un Latīņa Amerikas uh, glābšanas dienesti bija labi sagatavoti šādai katastrofai, bet tomēr, ja ir vairāk kā 2 miljonu uh, eh, katastrofas skartot, tad palīdzība uh, dažviet pārāk vēl ieradās. Uh, eh, visur viņi uh, palīdzības sniedzēja saskārās ar haosu, cilvēki bija pārbijušies no iespējām nākamām zemestrīcēm, viņiem nācās beigt no saviem mājokļiem. Um, Tātad eh, Čīle ir eh, sākotnēji vēlējās pati eh, aprūpēt visus katros skatos, bet paldies Dievam tā pārvarēja savu sākotnējo lepnumu un pieņēmus palīdzību. 24 stundas tiešām tā var būt mūžība katastrofas skatiem cilvēkiem, tādēļ uh, palīdzības sniegšanai, skoordinācijai arī Eiropas saimnes iekšienē ir turpmāk jābūt vēl efektīvākai un ātrākai. Paldies, Melcerkungs! Tagad es gribētu jautāt, vai komisārs Potočniks varētu sniegt vēl savu komentāru un atbildes. Godāmie parlamenta deputāti, liels paldies par diskusijām. Mūs visus uh, satrauca, cik milzīgus postījumus izraisīja šie dabas katastrofa. Ekos ātrā reakcija un civilās aizsardzības mehānisma iedarbināšana ļāva mums koordinēt praktiskās palīdzības sniegšanu pavisam ātri pēc zemestrīces. Kā jau es pieminēju, šī sistēma, ko mēs izmantojām, bija ļoti svarīga, un to mums palīdzēja realizēt vairākas dalībvalstis. Kā jau es pieminēju, mums ir jāatcerās, ka otrdien Luksemburgā Eiropas Investīcijas banka un Čīle kā jau to pieminēja godamais parlamenta deputāts, parakstīja pamatlīgumu, lai banka varētu darboties Čīlē. Tas norāda, ka starp Eiropas Savienību un Čīli ir izcilas attiecības, un mēs esam nolēmuši arī turpmāk stiprināt un padziļināt mūsu partnerību. Eiropas Investīciju banka var būt papildrīgs, kas Eiropas Savienībai palīdzēs sniegt palīdzību Čīlē. Runājot par konkrēto jautājumu par eh, valsts stratēģiju Čīlē un par 42 miljoniem eiro. 25 miljoni eiro tika izmantoti pirmajā posmā, 15,6 miljoni ir paredzēti otrajam posmam. Parasti to vajadzētu sadalīt 50% eh, sociālajai kohēzijai un 50% novatoriskumam mēs esam piedāvājuši eh, pie, izmantot šos līdzekļus rekonstrukcijas pasākumiem. Protams, ka šos līdzekļus varētu izmantot arī eh, abu, abos, mm, abās kategorijās rekonstrukcijai. Čīles varas iestādes nav izteikušas nekādus īpašus lūgumus Eiropas Savienībai, lai tā sniegtu palīdzību rekonstrukcijas pasākumos. Kā es zinu, Piņēras kungs eh, nodos savu, nodos savu prezidenta zvērstu šodien. Viņš veiks pasākumus, lai noteiktu zaudējumu apmēru un plānos arī turmākos palīdzības pasākumus. Komisija izskatīs jebkādus lūgumus pēc palīdzības, ko mēs varētu saņemt. Kā jau es pieminēju, Eiropas Investīciju banka tagad spēs darboties Čīlē un būs vairāki papildu instrumenti, ko mēs varēsim izmantot. Vajadzētu arī atgādināt to, ko daži no jums jau pieminēja, ka Čīle ir labs attīstības piemērs. Tai nav parādu kā lielākajai daļai Latīņamerikas valstu. Finanšu ministri, kas beidz, ministrs, kas beidza darbu pagājušajā nedēļā, norādīja, ka eh, šola, šobrīd eh, Čīles iedzīvotājiem ir pašiem savi resursi. Tāpēc noslēgumā Eiropas Savienība ir cilvēki, reģioni un valstis. Un uh, visi viņi stājas blakus Čīlē, lai cīnītos ar šīs katastrofas sekām. Civilizētā un humānā pasaulē tā tam arī vajadzētu būt. Paldies! Lielas paldies, komisāra kungs! Kolēģi, līdz ar to debatas ir beigušās, un mēs apturēsim sēdi līdz balsojumam, kas notiks 2012.